Herr Präsident! Die Sitzung ist. Atsākam sanāksmi, lūdzu, ieņemiet vietas. Trešā vēlēšanu kārta. Jaunu kandidatūru nav. Uz Eh, Eiropas parlamenta priekšsēdētāja amatu. Otrās kārtas kandidatūras paliek spēkā. Aicinu zāles pārziņus izdalīt aploksnes un vēlēšanu biļetes. Deputātus aicinu ieņemt savas vietas. aicinu arī balsu skaitītājus ieņemt savas vietas.